esošajām problēmām vietējā, nacionālajā un reģionālajā līmenī. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Noslēgumā jāsaka, ka seši rezolūcijas priekšlikumi tik ir iesniegti. Balsošana notiks pēc diskusiju noslēguma. Nākamais darbkārtības punkts ir debats par stāvokli Centrālā Afrikas Republikā. Vispirms vārdu došu autoriem. Vispirms Uz vienu minūtu Migāska kungs. Priekšsēdētāja, godātā komisārs kundze. Centrāla Āfrikas Republika ir viena no klasiskajām uh, valstīm, uh, kas, uh, kuras ekonomika ir absolūti pagrimusi. Un Šī rezolūcija, ko esam sagatavojuši, un mānu grupa balsos par to, ir um, aicina realizēt konkrētus pasākums, lai atrisinātu konfliktu, iesaistot uh, gan uh, pašas uh, Centrālā Afrikas Republikas vers iestādes, gan starptautisko sabiedrību, lai uzlabotu humanitāro situāciju. Eiropas Savienībā ir jādara divas lietas. Vispirms ir jāstrādā diplomātiskajā laukā, uh, otrkārt ir jā jāsniedz ekonomiskā palīdzība un atbalsts. Tā jau Eiropas Savienība ir lielākais uh, donors uh, un jāraugās, uh, lai šie līdzekļi nonāktu tur, kur tiem ir jānonāk, jo pārsvarā šī nauda tiek vai nu nozakta vai izsaimniekota. Tā kā jāpievērš lielāku uzmanību tam. Paldies! Paldies! Migaz kungam, tālāk Predes kungs, vienu minūtu. Mulțumesc, domnule președinte. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jautājums, par kuru mēs diskutējam šodien, tika iekļauts mūsu šās nedēļas darba kārtībā pagājušajā nedēļā, bet Bahreins jautājums darba kārtībā tika ierakstīts tikai pirmdien, kā mēs to labi zinām. Bet tad, kad mēs runājam par Centrālā Afrikas Republiku, um, dažiem kolēģiem radās jautājums, vai šis tik tiešām ir kā ārkārtas jautājums. Kāpēc mums ir jārunā par šo lietu? Kas tad ir noticis? Tad mēs redzam, ka pagājušā nedēļas nogalē vien vismaz 70 cilvēki ir gājuši bojā valsts austrumos. Uh, sadursmē starp bijušā prezidenta Bozizē spēkiem un Seleks koalīcijas bruņotajiem spēkiem. Eh, nemiernieku grupējiem pārvalda situāciju un pašreiz situācija cilvēktiesību jomā ir satraucoša. Sarunās par kopīgo rezolūcijas projektu mēs atgādinājām Paldies, Predes kundz. Kungam tagad tālāk Sanīsins kundze. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsādātāji. Centrāla Afrikas Republikā uh, plašumā vēršas dramatiska uh, humanitārā krīze. Un mēs uh, varam novērot um, nelikumības, patvaļu un šie cilvēki ir e, iebiedēti, slimo e, bērnus, e, vērvē islāmistu um, grupē, militārie grupējumi, un mums ir jādomā par palīdzību šai Centrālā Afrikas Republikai gan politiski, gan finansiāli. Uh, Svarīgākā palīdzība ir humanitārā palīdzība. Ir svarīgi, lai stabilizētu situāciju, tādēļ ir jānosūta mieru uzturēšanas spēku, un mums ir jādomā par civilo iedzīvotāju aizsardzību un ir jādomā par brīvu demokrātisku vēlēšanu organizēšanas atbalstu. Tāpat ir jācīnās ar nelikumīgu ieroču izplatīšanu, lai šī situācija um, vēl vairāk uh, nepasliktinātos. Paldies, Oilens kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Gan arī sešus mēnešus ir pagājuši kopš uh, nekonstitucionālas uh, varas uh, sagrābšanas Centrāla Afrikas Republikā. Situācija katru dienu arvien pasliktinās, un Eiropas Savienība ir norādījusi uz beztiesiskumu un ir aicinājusi nodrošināt nekavējoties civiliedzīvotāju aizsardzību. Lai, um, novērstu nesodāmību, ir mm, jāsauc pie atbildības tie, kur ir pastrādājuši eh, noziegums pret cilvēks. Tajā pat laikā starptautiskajai sabiedrībai ir jāiejaucas, un pagājušā mēnesī starptautiskā krimināla tiesa teica, ka noziegumi Centrālā Afrikas Republikā uh, atrodas viņu piekritībā. Ir nepieciešama nekavējuša demilitarizācija un ir jārealizē mierplāns. Paldies! Dank, Frau Kollegin. Paldies, un tagad vārds Veržā kundzei. Otro reizi kopš šā gada sākuma mēs diskutējām par rezolūciju par Centrālā Afrikas Republiku. Kopš 11. janvāra um, rezolūcijas pozizē vāra ir tikuši gāsta un Selekas koalīcijas um, pārstāvji ir pasludinājuši sevi par um, val, par valdību šajā valstī, bet šobrīd mēs redzam, ka situācija tikai pasliktinās, par ko liecina nesenā vārdarbība Francijai un citiem ir milzīga atbildība šajā reģionā. Šobrīd tā atsakās iejaukties Centrālā Afrikā, bet pastāv zināms risks. Bez taustām uh, rezultātu Eiropas Savienība piešķīr šai valstī palīdzību uh, kas par spīti saviem uh, dabas resursiem ir viena no nabadzīgākajām valstīm. Vairāk nekā 6 miljoniem iedzīvotāji ir nepieciešama ārkārtas palīdzība un nevalstiskās organizācijas var piekļūt tikai 20% teritorijas. Um, mēs nezinām, kas šajā valstī gal galā valda un ir nepieciešama starptautiskās kopienas iesaistīšanās. Paldies! Paldies! Tagad uh, vārds Lauha Bīlers kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsarētāji kungs. Centrālā Afrikas Republikas iedzīvotāji ļoti cieši no gadiem ilgās kara darbības un vardarbības, kur īsteno gan bruņotie grupējumi, gan bruņotie spēki. 2012. gadā tika paziņots par konflikta beigām un atbruņošanos, bet cilvēktiesība pārkāpuma turpinās netiesiski nogalināšana, laupīšana, cilvēki tiek apcietināti, sievietes un bērni, meitenes izvarotas, izmantotas kā seksu verdzenes, nogalināšana turpinās cīņas pēdējā laikā kļūst intensīvākas, ir skaidrs, ka tiesību uzturošās struktūras, eh, kas eh, līdz šim bija vājas, ir pilnībā sabrukušas, jārunā par principā tiesvārs nēsamību. Gadiem ilgais konflikts un praktiski nefunkcionējoša valdība ir noveduši pie tā, ka trūks pārtiks līdzekļi, cenas ir ļoti augstas un daudziem cilvēkiem jādodas prom, lai vispār spētu izdzīvot. Šobrīd ir runa par 1,6 miljoniem iedzīvotāju, kam nepieciešams ūdens, pārtika, miteklis. Eiropas Savienība tiek aicināta turpināt humanitārās palīdzības sniegšanu un atbalstīt Centrāla Afrikas Republikas valdību, lai nodrošinātu funkcionējošo teritorijas pārvaldu īpaši jāpiestrādā pie tā, lai pārtrauktu cilvēktiesību pārkāpumus un saukt pie atbildības tos, kas ir likuši veikšos pārkāpumus un tos izpildījuši. Mūsu komisijai ir jāie, jāiesaistās šajā atbalsta darbā. Paldies! Paldies Lohbīlers kundzei, tie bija autori, tālāk politisko grupu vārdā. Pirmā būs Gabriels kundze. Lūdzu en juin au sein de l'assemblée parlementaire paritaire acp mēs eh, savulaik apsveicām signāls, kas liecina par eh, pozitīvu notikumu attīstību Centrālā Afrikas, Afrikā, eh, bet šobrīd mēs redzam, ka situācija joprojām pasliktinās un, diemžēl, mums atkal bijusi taisnība. Šobrīd stabilizācijas un atjaunošanas process tiek aptraudāts. Mums ir jāizvirs dažas prioritātes. Uh, Centrālā Āfrikas eh, krīzes skar 1,6 miljonus iedzīvotāju nepieciešams eh, at, piešķirt eh, pamat pakāpojums. Šobrīd pārsvarā ir militārais aspekts un ir jācenšas savākt ieročus, kas tiek izmantot valstī. Mēs aicinām visus reģionālos un starptautiskos partnerus nostiprināt savas misijas, lai pabeigtu uh, kopīgos pasākums. Paldies! Paldies, Abriels kundzei! Repokungs tālāk. Puhemies parlamentti joutui jo toistamiseen tänä vuonna ottamaan kantaa. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, debatējām eh, par cilvēku tiesību situācijas pasliktināšanos eh, Centrālā Afrikas Republikā jau vairākus gadu desmitus. Eiropas Savienībai ļoti rūpīgi vajadzētu izvērtēt patreiz situāciju šajā valstī. Cilvēku tiesību um, klauzulas ir iestrādātas partnerības eh, nolīgumā, kotonu partnerības nolīgumā, un mums vajadzētu šo klauzulu izmantot. Mēs redzam, ka cilvēki zaudē jumtu virs galvas, zaudē dzīvības, izvarošana tiek izmantota kā uh, kara ierocis, un tādēļ Eiropas Savienībai ir jāatbalsta starptautiskās kriminālās eh, tiesas eh, ierosinājumu uzsākt cilvēku tiesību eh, pārkāpumu kriminālu izmeklēšanu šajā valstī. Ir ļoti svarīgi, lai šie noziegumi tiktu izmeklēti un vainīgie tiktu saukt pie atbildības. Paldies, Obermaier kungs. Paldies, priekšsarētāji. Kopš varas sagrābšanas Seleka koalīcijas Eh, pārstāvi ir veikuši gan izvarošanas, gan laupīšanas, gan dažādu cilvēktiesību pārkāpums. Un praktiski viņi spējīgi spīdzināt un dažādos citos veidos pārkāpt cilvēktiesības vietējiem iedzīvotājiem. Un tad tie, kas ir veikuši uh, Eh, kara noziegumus, viņiem ir jāstājās kara tiesas priekšā gan saskaņā ar nacionālajiem, gan starptautiskajiem noteikumiem. Starptautiskā tiesa jau ir iepazinusies ar situāciju Centrālā Afrikas Republikā un saskaņā ar saviem reglamentiem. Pa, labi, ka nav noilgums kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Paldies! Paldies Obermajer kungam, tie bija runātāji polsko grupu vārdā, tagad individuālajai runātāji pirmais Kelīkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs apspriežam Centrālā Afrikas Republikas eh, situāciju ļoti pamatoti. It īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienība ir galvenais palīdzības sniedzējs valstī, vairāk kā 20 miljonu eiro gadā tam vēl, tai veltot. Kaut arī republikās izcīnīja neatkarību jau kādu laiku atpakaļ, valstī īsti nekad miers nav bijis. Saprotot to, ka šī ir dabas resursiem bagāta valsts, nav īsti skaidrs, kāpēc ir tik liels nabadzības līmenis valstī. Mums ir jāizdara spiediens, lai panāktu vardarbības pārtraukšanu valstī, un daudz kas ir darāms, lai sasniegtu progresu šajā valstī. Paldies! Paldies Kelīkungam, Kritūkundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, tiesa Centrāla Afrikas Republika ir nonākusi pilnīgā hausā, kur tiek veicināta vardarbība un uh, sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi. Seleks koalīcijas nemiernieki ar valsts apvērsumu 24. martā ir nonākuši pie varas. Un um, nemiernieki dara visu, ko vēlas, nodarbojas ar marodierismu, nogalina uh, Iedzīvotāji šobrīd cieši no bada un valsts, valstī situācija pasliktinās tieši tāpat kā Somālijā. Tāpēc ir ārkārtīgi nepieciešama starptautiskā um, um, iejaukšanās, lai pārtraukt šo konfliktu, ir nepieciešams sniegt humano palīdzību un ir jāpārskata daudz nacionālo mieru uzturēšanas misiju. Um, darbība. Paldies! Paldies eh, Kreco kundzei, tagad vārds Makovejs kundzei. Man ļoti satrauc eh, šī situācija Centrālā Āfrikas Republikā, kas turpinās. Ir bojā gājušie cilvēki tiek spīdzināti un neviens eh, it kā nav atbildīgs. Startautiskā kopiena mierīgi noraugās, uz šo jauno krīzi valstī, kur jau tā ir novārdzinājuši dažādi konflikti. Milzīgs skaits eh, bēgļu šobrīd dzīvo briesmīgos apstākļos. Vairāk nekā simts eh, tūkstoši bērnu ar varu ir tikuši iesaistīti bruņotajos spēkos. Uh, Eh, Startautiskajai krimināla tiesai ir pēc iespējas ātrāk jāuzsāk izmeklēšana Centrālā Afrikā, jo starptautiskās tiesību normas ir jāpiemēro attiecībā uz visām valstīm, tā skaitā arī uz nabadzīgākajām valstīm. Mēs esam atbildīgi Centrālā Afrikas iedzīvotāju priekšā, un mēs nedrīkstam ilgāk kavēties. Mēs nevaram noraudzīties uz to, kurš tad uzvarēs, lai nolemtu, kur mēs atbalstīsim. Paldies! Paldies Makovejs kundzei. Esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras. Šoreiz arī ir pieteikušies vairāk deputāti nekā es varēšu dot vārdu, tāpēc aicinu visus uz sapratni un vispirms Līžekungs. Bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani Paldies, priekšsēdētāja komisārs eh, Kunze. Situācija Centrālā Afrikas Republikā acīm redzam ir ļoti sarežģīta un izskatās, uh, Eh, ka tā, eh, situācija izjūt no kontrolas cīņa starp eh, nemierniekiem un prezidenta Buzīzī spēkiem un varas iestādēm šis konflikts ar vien vairāk eskalēs. Šī, šajā gadā ir vairāk nekā 70 cilvēku gājuši bojā, un šeit vajadzētu pasvītrot, ka vairāki simti no Centrāla Afrikas Republikas E, e, ir bijuši izbraukt tie, kas piedalījās FOMAK Centrālā Afrikas misijā. Jāsaka, ka šī situācija ir uzskatāma kā valsts pagrimums, un starptautiskai sabiedrībai ir jāiejaucas un jāaicina visas puses sēsties pie sarunu galda. Paldies! Paldies Lisek kungam. Geringers Dodenbergs kundze tālāk. Paldies priekšsēdētāji! kas attiecās uz situāciju Centrālā Afrikas Republikā un uh, esošo konfliktu, tad šī situācija tiešām ir izgājusi no kontrolas. Vārdarbība, marodierisms, izvarošanas ir kļuvušas par ikdienu. Uh, un cilvēki uh, ir izmisumā. Tas ir novedis pie civilu iedzīvotāju uh, aizplūšanas no uh, valsts. Lauksaimniecība ir pilnīgi um, izpostīta un nedarbojas veselības aizsardzības sistēma un tā tālāk. Tādēļ ir nepieciešams sniegt koordinētu humanitāro palā, uh, palīdzību. Pusotras miljonu cilvēku cilvēkiem ir nepieciešama tūlītēja humanitārā palīdzība, jo viņi ir zaudējuši eh, jumtu virs galvas pusmiljons eh, ir badā. Un, eh, Startautiskai sabiedrībai ir jāpalielina savu klātbūtni šajā reģionā un jā, jānodrošina civiliedzīvotāja aizsardzība. Paldies! Paldies, Geringers Deodenbergs kundzei, noslēgumā Esaies kundzei vārds. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Keski-Afrikan tasa... Paldies, priekšsēdētāji. Valdība Centrālā Afrikas Republikā ir eh, tikus gandrīz iznīcināta kopš eh, valsts apvērsuma. Situācija ir ārkārtīgi satraucoša, jo īpaši ārpus galvaspilsētas, kur nav policijas klātbūtnes un nav arī pamatu eh, veselības aprūpas. 1,6 miljonu iedzīvotāju cietuši šajā konfliktā. Daudz ir pametuši pilsētas un ciematus, uh, cieši no uh, malārijas un citām slimībām. Daudzi iet bojā patiesībā vēl vairāk nekā šajā bruņotajā konfliktā. Un ir nosodoši, ka starptautiskā kopiena nav pievērsus uzmanību šai humā, humānai katastrofai. Kā jau vairāk kolēģi šodien izteicās, Eiropas Savienība ir kā donors nevar atteikties pats no savas atbildības, tāpēc mums ir nepieciešama ārkārtas pasākuma, lai izglābtu cilvēku dzīvības valstī. Paldies! Paldies, Esais kundzei, līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un dodu vārdu komisārai Redings kundzei. President, the Commission of... Priekšsēdētāji, Mēs atbalstām šo rezolūcijas projektu, jo situācija Centrālā Afrikas Republikā uh, kopš krīzes sākuma decembrī 2012. gadā ir rasījusi milzīgas bažas. Vairāk nekā pieci mēneši ir pagājuši kopš nekonstitucionāls uh, uh, varas maiņas, un situācija ir novedusi pie anarhisma šajā valstī. Vairāk nekā 60 cilvēki ir nogalināti valsts ziemeļrietumos. Tas iezīmē reliģisko un etnisko attiecību eskalāciju. Mēs redzam, ka cilvēktiesību pārkāpumi uh, notiek arvien biežāk un mēs noteikti turpināsim izmantot uh, visas sviras, kas ir mūsu uh, rokās, lai nodrošinātu cilvēku tiesību aizsardzību šajā reģionā. Mēs rīkosimies kopā ar starptautiskajiem un reģionālajiem partneriem, kā arī ANO cilvēku tiesību padomi. Viceprezidente Aštons Kunce ir 25. Uh, martā sagatavojusi paziņojumu, kurā tā pauž dziļas bažas uh, un pasvītrot to, ka tie, kuri atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, tiks saukt pie atbildības. Mēs aicinām Centrālā Afrikas Republikas pagaidu valdību realizēt konkrētus pasākumus, lai atjaunotu tiesiskumu un aizsargātu civiliedzīvotājus, kā arī izpildītu starptautiskās vienošanās. Mēs atbalstam Āfrikas Savienības vadīto miera procesu Mēs palīdzām Centrāla Āfrikas Republikas Nacionālās vienotības valdībai premjerministra Čangājē vadībā realizēt nekavējošu stabilizācijas programmu, kas tiek finansēta no mūsu stabilitātes fonda. Par spīti bezprecedenta krīzei Centrālā Afrikas Republika ka riskē kļūt par aizmirstās krīzes vietu, un tādēļ um, mūsu reakcija ir ļoti svarīga. Un jūsu rezolūcija liecina par to, ka vismaz Eiropas uh, parlamentā Centrālā Afrikas Republika netiks aizmirsta. Šajā kontekstā es gribētu atgādināt par manas kolēģis eh, Kristalīnas Georgievas 10. septembra paziņojumu, kur tā nosodīja eh, divu humanitārās palīdzības eh, darbinieku nogalināšanu. Tas ir absolūti nepieņēmami. Uh, uzbrukt tiem cilvēkiem, kuri strādā, lai glābtu citu dzīvības. Mēs izsakām līdzjūtību upuru ģimenēm, draugiem un kolēģiem. Kolēģi, jūs zinat, ka humanitārā situācija šajā valstī ir dramatiska un mums ir jādara viss, lai aizsargātu iedzīvotājus, um, humanitārās palīdzības sniedzējus. Drošība ir kļuvusi par eh, milzīgu problēmu, kas ierobežo iespēju palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Vēl trakāk nogalināšana, spīdzināšana, fiziskā vardarbība, ieskaitot uh, seksuālo vardarbību. Um, tas ietekmē visas valsts funkcionēšanu un izmisusī sabiedrība ir nonākusi bezizējā. Georgievas eh, kundze um, tikās eh, Dohas raunda ietvaros ar citiem partneriem, lai pievērstu uzmanību humanitārās palīdzības nepieciešamībai Centrālās Āfrikas Republikai. Eiropas Savienība turpinās aktīvi palīdzēt eh, Centrālā Āfrikas Republikai, sadarbojoties un koordinējot savu rīcību ar citiem partneriem. Paldies! Vielen Dank, Frau. Paldies komisārai Redingai, ar to arī beidzam diskusijas par šo jautājumu. Seši rezolūcijas priešlikumi ir iesniegti. Balsošana notiks pēc diskusijas noslēguma. Nākamā ir situācija Bahā.